So Tālāk nākamais jautājums darba kārtībā ir uh, eh, jautājumu laiks komisijai. Un pirmais jautājums ir Vilijas Blinkevičūtes uzdotais jautājums, un tas ir jāatbild Andorkungam. Eh, vardarbība pret sievietēm pārkāpja cilvēku pamatiesības, un komisija, protams, eh, uzskata par savu svarīgāko uzdevumu apkarot eh, šādas lietas. To nevar attaisnot ne ar tradīcijām vai kādiem reliģiskiem aizbildinājumiem, un komisija apņēmas cīnīties pret uh, vardarbību pret sievietēm. Un tas e, ir atspoguļots arī 2010. gada komisijas paziņojumā par Stokholmas programmu, kurā ir uzsvērts tas, cik svarīgi ir aizsargāt sievietes, kas cietuši no vardarbības un dzimorgānu izkropļošanas. Komisija pašlaik strādā pie stratēģijas, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Komisija plāno 2011. gada pirmajā pusē pieņi, e, publicēt šo stratēģiju. Prevencija un informēšana ir svarīgākais šajā stratēģijā. Pagājušā gada martā Eiropas komisija apņēmās stiprināt dzimumu līdz tiesību un cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, nākot klajā ar sieviešu hārtu apspriežot šo dokumentu ar parlamentu, jāatgādina, ka šī harta paredz veidot īpašu politikas satvaru, lai e, apkarot vārdarbību pret sievietēm. Mēs stiprināsim savu rīsību gan ar e, saistošām likumdošanas, gan nesaistošām. E, nesaistošiem pasākumiem un izmantosim visu kas, instrumentus un rīkus, kas ir Eiropas Savienības kompetencē. Redings kundze paziņoja par jaunas stratēģijas izstrādi pret uh, kas nodrošina dzimumu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm un plānu šīs stratēģijas īstenošanai. Sieviešu aizsardzība, īpaši to sieviešu aizsardzību, kas ir cietuši no vardarbības, eh, viņas eh, varēs gūt eh, labumu ne tikai no šīs stratēģijas, bet arī pakotnes, kas ir domātas upuru aizsardzībai, noziegumu upuru aizsardzībai. Un mēs nedrīkstām nepieminēt arī parlamenta rezolūciju, kas vēršas pret vardarbību pret sievietēm. Uh, Viens eh, no pētījumiem, kas pašlaik tiek veikts, ir pētījums par to, lai izpētītu iespējas un vajadzības eh, nāk klajā ar uh, Eiropas mēroga likumdošanu, kas vērstos pret vardarbību pret sievietēm un bērniem. Uh, pētījuma rezultāti uh, tiks publiskoti augst līmeņu konferencē, ko organizēs Briselē komisija kopā ar Beļģijas prezidentūru 25. un 26. novembrī eh, šajā gadā. Paldies, komisārkungs, un tagad divi papildi jautājumi. Vispirms eh, Blinkevičūtas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par šo ļoti plašo atbildi, taču es vēlētos eh, atzīmēt, kā mums joprojām trūkst mm, salīdzināmu datu Eiropas un arī dalībvalstu līmenī par dažādiem indikatoriem, piemēram, eh, tādiem, kas raksturotu uh, Cik izplatīta ir vardarbība pret sievietēm? Ko jūs esat darījuši, lai eh, nodrošinātu šādu datu uh, Uh, apkopošanu un nodrošinātu to salīdzināmību. Ja mēs patiesību, patiesu situāciju nezināsim, tad mēs arī nevarēsim neko darīt. Obermaier kungs nākamais. Nav runātāja mikrofona. Mikrofona nav runātājam. Tagad tas darbojas. Sievietes ļoti bieži uh, Uh, nesūdzas par vārdarbību ģimenēs uh, bail, uh, baiļu dēļ. Turcijā šī parādība, diemžēl, ir ārkārtīgi mm, izplatīta. Tiek lēsts, ka apmēram 50% sieviešu cieši no vardarbības ģimenēs, taču sievietes par to nerunā. Runājot par šo pētījumu, būtu labi, ja mēs tomēr varētu ņemt situāciju arī ārpus Eiropas Savienības robežām, arī kandidātu valstīs, tā skatā Turcijā. Paldies! Komisārkungs, jums vārds. Paldies, es pilnībā piekrītu tam, cik ļoti svarīgi ir apkopot drošus datus un izveidot attiecīgus indikātors. Un es varu cienījumam deputātam ap, un deputātei apgalvot, ka attiecīgo indikātoru izstrāde ir iekļauta šajā stratēģijā. Uh, Es jau par to runāju savā atbildes ievaddaļā, un es vēlētos arī sacīt parlamenta deputātiem, ka mēs vēršamies pret šo, šo problēmu gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās robežām. Un tas jau īpaši ir attiecināms eh, attiecībā uz cīņu pret vardarbību pret kas vērsts pret sievietēm. Un mēs uzturām intensīvus kontaktus ar dažādām attiecīgiem organizācijām un mēs eh, cenšamies šos eh, risinājumu, eh, rast tādus iedarbīgus risinājumus. Paldies, komisārkungs, un tagad Hārkinas kundzes jautājums par regulu 1083 šķērsvīta 2006. Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties deputāts kundzē par šo jautājumu. Kā jūs zināt, tad struktūra fondi, piemēram, Reģionālās attīstības fonds un sociālais fonds, e, tiek pārvaldīti e, kopīgi. E, vispirms dalība valsts ir atbaldīga par tā pārvaldību un par operatīvu aktīvo programmu īstenošanu. Savukārt pārvaldības iestādēm ir jānodrošina, lai līdzfinansējums notiktu saskaņā ar nosacījumiem, e, Eiropas Savienības eh, likumdošanu un, un dalībvalsts likumdošanu. Runājot par konkrēto regulu 1083 eh, izklāsta Mm, vispārējās normas, kas ir attiecināmas uz reģionālās attīstības, kohēzijas un sociālo fondu izmantošanu. 42. Eh, ievadaļas punktā ir teikts, ka eh, investīciju projektu novērtēšanai komisijas rīcībā ir jābūt visai nepieciešamai informācijai, lai pārliecinātos par to, lai eh, fonda līdzekļu izmantošana nenovest pievērojams darbietu zaudēšanas kādā Eiropas Savienības eh, dalību valstī tādēļ, ka tiek pārvietota ražošanas dislokācijas vieta. Un ir noteikts arī tas, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai līdzfinansētās investīcijas tiktu uzturētas vismaz piecus gadus pēc tam, kad projekts ir noslēdzies. Un kur šīs prasības netiek eh, pildītas, Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus eh, var pieprasīt atgriezt. Un, ja šīs prasības gadījumā netiek eh, pildīts attiecībā uz investīcijām, kā tas ir noteikts attiecīgajā pantā, tad e, komisija e, attiecīgi rīkos un informē arī pārējās dalībvalsts komisijai un dalībvalstīm ir jānodrošina tas, ka tie uh, projekti, kur, uh, kuru dalībniekiem tiek prasīts maksāt at, at, atmaksāt atpakaļ šos te līdzekļus, nevar uh, piedalīties līdzīgos projektos turpmāk. Un uh, komisija uh, ir e, šādi mēģinājusi uzlabot, e, izmantot restruktūrizāciju, dzīves apstākļus un darba apstākļus Eiropas Savienībā. Attiecībā uz šīm investīcijām ir noteikts prasības, kas ir jāuztur piecu gadu e, garumā, un tas attiecas arī uz nodar palīdzību nodarbinātībai Un ir izveidota arī attiecīgi tīmekļa vietne, kur uh, ir eh, parādīta eh, situācija, kāda tā ir, un arī attiecīgie izņēmumi, ja tādi ir pieļauti. Tālāk arī atklātības uh, prasības uh, dalībvalstīm ir jāpublicē beneficiāru saraksts, kas saņem Eiropas Savienības līdzekļus un kā tās tos izmanto. Uh, Un šos te sarakstu var atrast sociālā fonda tīmekļa vietnē, tur ir arī attiecīgās saites ar līdzīgie, līdzīgām tīmekļa vietnēm dalību valstīs. Harkins Kunze. Jā, paldies. Paldies arī eh, komisāru kungam par jūsu visaptarošu atbildi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mums ir saskaņot mūsu politikas instrumenti. Man tāpēc ir viens papildinošs jautājums. Jūs pieminējāt uh, apsvērumu 42 un to, ka komisijas eh, noteikumi nepieļauj pār, darbības pārcelšanu un tāpat arī operācijai jātar, jāturpinās piecas gadus. Vai ir kāda kontrolas mehānisma, ar kuriem tiek nodrošināts, ka konkrētā uh, konkrētais uzņēmums vai atbalsts saņēmējs eh, neatlaiž eh, darbinieks citā dalību valstī dēļ šī uh, projekta. Un ja tas notiek, tad vai tā, kāds ir sekas? Paldies, lūdzu, komisāra kungs. Priekšsarētāji, godātie deputāti, man jāsaka, ka ir tik tiešām uzraudzības mehānisms kopš uh, ESF uh, ir katrā dalību valstī, tad tik tiešām e, notiek informācijas apmaiņa un mums ir iespējams uzraudzīt, e, kas tad konkrēti notiek katrā attiecīgajā dalību valstī. Un, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība, tad ir iespējams informāciju atbilstoši nodot un, ja nepieciešams, e, veikt korekcijas. Paldies komisārkungam! Acim redzot, Sikerska kungs nav šeit. Līdz ar to viņa jautājums atkrīt. Paldies, komisāra kungs, par jūsu sniegtajām atbildēm un par jūsu klātbūtni. Un mēs aicinātu Otingeru kungu nākt un ieņemt savu vietu. Paldies! Un tad pirmais jautājums Otinger kungam. Tas ir 24. jautājums, Tarabel kungs to uzdod. Tikko komisārs ir gatavs, tā viņš varētu arī atbildēt, lūdzu. Vai tas ir eh, ceturtais jautājums? Tad apskatot eh, energo tarifus un eh, kopējo pieaugumu un tāpat arī analizējot pašreizējo situāciju, eh, Tam ir dažāds iemesls, un Eiropas komisija jau saistībā ar konkurences jautājumiem ir pieņēmuši vairāk pasākumus, piemēram, Vācijā par EON, un tāpat arī Zviedrijā attiecībā uz uzņēmumu, kas ir iesaistīts starp savienojumu izveidē. Un tam, protams, ir bijusi arī sava loma energotarifu noteikšana Eiropā. Man bija iespējams Eiropas enerģētikas ministriem norādīt uz situāciju iekšējā tirgu un noteikti arī to, ka mums ir prioritārs patērētāja aizsardzības princips un ir iespējams noteikt skaidru uh, un nediskriminējošu praksi. Un es uzskatu, ka at, attiecībā uz eh, konkrētiem eh, dalību valstīm, tad tur ir spēkā attiecīga valsts likumdošana un eh, attiecīgi valsts varas iestādes tad ir atbildīgas par šo praksi. Un tāpat tas tiek diskutēts Eh, pilsoņu enerģētikas fórumā. Mēs apskatījām, kādas ir labākās prakses tarifu veidošanā, un ziņojums ir eh, pieejams plašākai sabiedrībai. Enerģētikas eh, paketē ir vairāki nosacījumi attiecībā uz mērījumiem un aprēķiniem. Mēs virzamies uz hartas pieņemšanu patērētāja tiesībā jomā šajā jautājumā, un tas balstās uz vairākām direktīvām, tāpat arī vairākām īstenošanas normām dalību valstu līmenī, kas eh, tagad būs saistošas juridiski, un tie ir jautājumi, pie kuriem mēs strādājam ar Eiropas Savienības dalību valstu enerģētikas ministriem. Paldies! Man gan eh, jāatgādina, ka mums jābeidz darbs 20.30. Un eh, izskatīsim, ka mēs varēsim pieņemt Tarabēlas kunga, eh, Tikau kundzes, Žuntis kunga un Jakolino kunga jautājums. Diez vai atliks laika pārējiem. Tātad, Tarabēla kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Beļģijas Nacionālās uh, Bagas aptāja palāto, parāda to, cik nestabils ir cenas ir Beļģijā un kā arī parāda ļoti daudzās problēmas e, saistībā ar ražotājiem pēc liberalizācijas. Beļģijas e, ražotāja federācija paudu, paudu savas bažas e, saistībā ar konkurences trūkumu šajos tirgos un tāpēc ir nepieciešams stiprināt patērētāju hartu, kur, kuru jūs, par kuru jūs paziņojat, ka tā stāsies spēkā trīs gadu laikā, lai liberalizācija nebūtu atvērta atvērtas durvis pilnīgi visiem pārkāpumiem attiecībā pret patērētāju. Un mēs vēlamies cerēt, ka eh, lai jūs pieņemtu lēmumu, lai pātrinātu šīs patērētāju hartas pieņemšanu. Paldies, eh, komisāri, eh, tikau kundze nākošā. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. God, godātais, ka komisāra kungs, priekšsēdētāji, es vēlētos atsaukties uz uh, rēķinu caurskatāmības principu mājasaimniecību patēriņam Eiropā. Un es vēlētos uzzināt, vai jūs esat paredzējis izveidot kādas rekomendācijas ar tādu vispārīgu ietvaru attiecībā uz minimālo informāciju, kas būtu uh, energopatēriņa rēķinā jāiekļauj, lai patērētāji varētu iepazīties ar tiem un saprast. Paldies, Odemēra kungs, lūdzu. 30 sekundes jums. Priekšsarētāji, komisāra kungs, ir ļoti labi, ka jūs vēlaties šo caurskatāmības jautājumus risināt, jo bez caurskatāmības mums nevar būt veselīga konkurence, un bez veselīgas konkurences mums nebūs apmierināti patērētāji. Daudz dabas gāzes. Pa, izplatītāji atsakās eh, izmantot savu maksimālo eh, jaudu. Un, un arī vai tiešām nevar eh, komisija kaut kā rīkoties šajā jautājumā, lai nodrošinātu maksimālo jaudu. Komisāru lūdzu. Tātad visi jūsu uzdotie jautājumi ir pamatoti. Tas norāda tikai to, ka mēs neesam eh, pabeiguši savu procesu. Enerģētikas tirgus liberalizācijā ir jēga tikai tad, ja mums ir eh, labi konkurences noteikumi un eh, arī sadale un viss šis process no ražošanas līdz gala patēriņam. Un mēs virzamies šai virzienā, lai uh, viss process būtu sakārtots. Ir vairākas pārkāpuma procedūras, kas ir norādīts dalību valstīm, kur tās vēl nav īstenojuši visas savas uh, saistības Bet o, ar otro iekšējā tirgus paketi mēs domājam, ka varēsim eh, nodrošināt šo problēmu atrisināšanu. Un nākamajā pavasarī tad visas dalību valstis deklarēs, kad viņas varēs pabeigt šo tiesību aktu pārņemšanu. Šeit bija atsauce uz faktu, kā atsevišķi eh, sadalas eh, daļas uzņēmumi neizmanto savu maksimālo jaudu. Uh, līdz ar to uh, ne visi saņem uh, attiecīgo apjomu, kas viņam vajadzīgs. Mums būtu vajadzīgs papildu informāciju saņemt par šo jautājumu. Un ja mēs konstatēsim, ka ir kādas problēmas, tad centīsimies arī tās risināt. Mēs uzskatām, ka visiem jābūt piekļuvēji šīs sadalas tīklam un gāzes piegādas jomā ir daudz ko iespējams vēl uzlabot. Bet katrā ziņā iekšējais ziņojums eh, par šis eh, starposms ziņojums par iekšējo tirgu, eh, tajā būs iekļauts apskats par tirgus dalībniekiem un tad parlaments būs informēts par to, ka gan par gāzi, gan par elektroenerģiju būs šī informācija iekļauta un uh, mēs neesam pilnībā pārliecināti, ka absolūti viss no šīm normām tiek dalību valstīs īstenots. Kas attiecas uz caurskatāmību uh, elektrības rēķinos, tad uh, tiešām dalību valstīm ir jāīsteno spēkā esošās normas, un ne tikai jautājums ir aktuāls par iekšējo tirgu, šeit mēs runājam arī par patērētājiem sniedzamo informāciju. Un arī tehniskie aspekti par šiem par šiem jautājumiem, eh, ir nepieciešams nepārtraukti uzraudzīt mājasaimniecībās mērītāju rādījums un ir nepieciešams nodrošināt eh, konkurenci, godīgu konkurenci, lai iekšējais tirgs darbotos. Paldies komisāru kungam, ejam tālāk pie 25. jautājuma Tikāo kundze par reģionālo sadarbību enerģētikas jautājumos. Tikko komisārs ir gatavs, viņš var atbildēt. herr präsident meine damen und herren abgeordneten! ir uh, pilnīgi normāli, ka jūs interesējaties par tā saucamajiem viedtīkliem, uh, un mums ir zināma praktiska pieredze šajā jomā. Bet Tas nozīmē arī to, ka mūsu pētījums ir jāinterpretē ļoti piesardzīgi. Pirms diviem gadiem tika secināts, ka primāram enerģijas patēriņam viedie tīkli dot iespēju samazināt patēriņu par 9%, kas praktiski būtu 7 miljārdi eiro gadā. Šī tehniska e, piedāvā zināmas ekonomiskas priekšrocības, kā arī e, drošāku, e, lielāku drošību gan tirgumu, gan patērētājiem. Un pateicoties šiem viedajiem tīkliem, mazināt zudumus un palielināt tīklu drošību. Bez tam patērētāji var labāk kontrolēt savu patēriņu un labāk to pārvaldīt. Pilnīgi dabiski šīs priekšrocības ir ar savām izmaksām, tās nav gluži bezmaksas, un atsevišķas dalībvalstis jau ir pieņēmušas pasākumu rindu gan Zviedrija, gan Itālija, kas dod iespēju praktiski simtprocentīgi klientiem izmantot šos viedos tīklus. Francijā, Vācijā, Spānijā apvienotajā karalistē pastāv pilotu projekti. Mums ir nepieciešama šo eh, viedo mērījuma tehnika, kas dotu labāk iespēju pārvaldīt tīklus. Un pagājušā gada novembrī Smart Grids darba grupa tika izveidota piesaistot gan rūpniekus, gan patērētāju asociācijas, un ir nepieciešams no dažādiem viedokļiem skatīt, kur ir nepieciešams jauns regulējums, kur ir jātīst tehniskie standarti, un nākamajā gadā mēs varēsim piedāvāt Eiropas parlamentam šī darba, šīs darba grupas rezultātus. Jūs runājāt par paziņojumu, kurā ir runa par reģionālām iniciatīvām, deputātas kundze, un šīs eh, paziņojums neatiec ekskluzīvi uz viedajiem tīkliem. Mēs arī sazinājāmies ar dalībvalstu regulātoriem, kā arī citiem eh, spēlētājiem eh, gan elektrības, gan gāzes jomā reģionālajos tīklos un ir nepieciešams uzskaitīt eh, dažādās reģionālās iniciatīvas, lai tās varētu labāk virzīt. Eh, regulātori enerģijas jomā, tiem ir jāsāk savs darbs nākamajā gadā. Enerģētiskie mērķi būs ne tikai Eiropas, bet arī reģionālās sadarbības mērķi. Paldies, Tikau kundze! Paldies, komisāri! pentru că... Es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, jo viedie tīkli būs ar ļoti lielu devumu energoenergitātes pieaugumam. Tie palīdzēs mums identificēt enerģijas eh, patēriņa reģionus, kur ir infrastruktūra nepietiekamība. Un es gribētu uzdot jautājumu, vai ir paredzēts investīcijas. Es atsaucos uz vidusposmu pārskatu un nākamo finanšu perspektīvu. Paldies, komisāri, jums ir vārds. Kā jau jūs zināt? Tajā plānā, ko jūs e, apstiprinājāt? Ir pieņemta arī e, finanšu sadaļa, un mums ir nepieciešams pārskatīšanai redzēt, ko tad mēs vēlamies grozīt, ko, ko saglabāt, un kur mums ir jāparedz jaunas investīcijas. Pilnīgi dabiski tas būs temats e, budžeta apspriedēs un lai izteiktos globālākā veidā, es nevēlētos nerespektēt savu kolēģu kompetences, bet es gribu sacīt, ka dažādie paredzētie pasākumi e, konjunktūras programmās, manuprāt, it īpaši tad, kad ir runa par investīcijām, tad, kad ir e, runa par kredītiem infrastruktūrām, Eiropas Savienības mērogā eh, vai kopienas budžetā būs jāparedz palielinājumi, un mums ir jārēķinās ar jūsu atbalstu. Un mēs tagad pārējām pie 26. jautājuma, ko uzdeva Huntes, un šķiet, ka mēs tiksim līdz Jakolīno kungu jautājumam, taču es baidos, ka sākot ar 28. un līdz 30. jautājumam, tiks atbildēti rakstveidā. Es jau laicīgi atbaido, atvainojos eh, kolēģiem, kuri gaida savos birojos. Komisārs, 28. jautājums jums ir vārds atbildēji. Runājot par enerģijas tirgu Grieķijā un par tā restruktūrizāciju mēs varam balstīties uz principu saskaņā ar kuru atvērtība konkurences tirgumu dot iespēju labāk un efektīvāk sadalīt resursus un no šejienes izaugsmi un darbiet radīšana enerģijas sektorā, kas pozitīvi atsauktos uz citām nozarēm. Un šobrīd Grieķijai ir jānolemj tas, kā tās enerģijas nozara, respektējot iekšējā tirgus un Eiropas Savienības noteikumus, tiks pakļaut jaunajai organizācijai jaunai kārtībai. Citiem vārdiem sakot, jautājums par piekļuvī piegādes tīkliem, jautājums par konkurenci, visi šie elementi ir jārespektē un ir pilnīgi iespējams, ka pašreizējā situācijā ir budžeta iemesli, kuri vedina uz lēmumiem attiecībā uz uh, E, hidroelektrostaciju un brūnokļu spēkstaciju privatizāciju. Šeit es runāju nevis par e, Grieķijas e, valsti, bet par konkurences tiesībām. Ir jāparedz adekvāti kompensācijas mehānismi, kā arī e, publisko privāto jomu partnerattiecības elektrostaciju pārvaldītājiem. Pa un Grieķija ir savu brūnokļu spēkstaciju pārstruktūrēšanas procesā, tai ir jārespektē savas apņemšanās un konkrēti nosacījumi, kas attiec uz konkurences tiecībām. Taču mums ir ļoti labs dialogs ar Grieķijas valdību, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un sadarbības vēlos to pasvītrot, ir lieliska starp komisiju un starp Grieķijas valdību. Mēs strādājam e, patiesā partneru attiecību garā. Runājot par patēriņu cenām, ir paredzētas no Grieķijas valdības puses dažādas cenu kategorijas. Un vairākos gadījumos tās neatbilst uh, e, vairumu tirzniecības izmaksām. Komisija aicina racionalizētākā veidā skatīt šo tarificēšanu ar skaidrāku redzējumu uz cenu struktūru un izmaksu struktūru un tāpat arī eh, paredzot eh, jaunas struktūras, kas mudinātu patērētājs ekonomēt enerģiju. Šobrīd enerģijas cenas ir relatīvi zemas Grieķijā. Brūnogļu spēkstacijas un hidroelektrostacijas, kas darbojas labi un arī pagājušā gadā darbojās labi, jo bija liels nokrišņu līmenis, e, izskaidro šo e, elektrības cenu zemo līmeni Grieķijā. Un, ja Grieķija izmantos dārgākas izēvielas, kā piemēram gāzi, tad tas pilnīgi dabiski atsauksies uz elektrības cenu. Hidro elektrostācija kapacitāte ir lielā mērā arī atkarīga no nokrišņu daudzuma katru gadu. Tie ir faktori, kas nav atkarīgi no tirgus liberalizācijas. Mēs zinām, ka stu, ir struktūrālie un virzības faktori, kuri um, varētu dot iespēju noturēt cenas maksimāli zemā līmenī, kas ir ļoti nozīmīgi Grieķijas ekonomikai un visiem patērētājiem. Paldies! Papildu jautājumu Podimāta un Papa Nikolo. Κύριε Επίτροπε, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο της Ελλάδας του Διεθνούς Νομιματικού... Paldies! Es gribētu norādīt, ka tiks pieņemts mehānisms, kurš paredzētu to, ka rēķinu eh, progresīvi, pakāpeniski un pats vēlākais līdz 2013. gada jūnijam atspoguļos vairumcenas tirgu. Tas nozīmē, tiek pieprasīts no valdības palielināt elektrības cenas. Uh, uz patērētāju un ekonomikas visnetrauslākās eh, sadaļas. Kā tas ietekmēs Grieķijas ekonomiku un attīstību? Tas nozīmē ar cenu pieaugumu. Vai Grieķija varēs izkļūt no krīzes un e, starptautiskā valodas fonda uzraudzības? Mēs eh, saņēmām atbildi, ka ar inflācija būtu 5,6%. Kā tas ietekmēs, kā šis pasākums ietekmēs kopīgo situāciju? Paldies, eh, eh, Podimātas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, jūs atsaucāties savā atbildē uz par transporta sistēmu diferenciāciju. Un es gribētu, vai jūs varat apstiprināt to, ka Grieķija, kā arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis, ir brīvas balstoties uz direktīvas 72.209 izvēlēties vienu no trim vienlīdzīgajiem modeļiem transporta sistēmā un ka tas neat E, nav komisijas kompetencija norādīt dalību valstīs, kāds tad ir dalību valsts izvēlētais modelis. Paldies, Papa Nikolau kungs. Komisārs. Paldies, priekšsēdētāji. E, valsts e, elektrības uzņēmums ir rentabls uzņēmums, neraugoties uz to, ka tā ienākumi ir kritušies šajā gadā, tas ir skaidrojums ar ekonomisko krīzi un samazinātu patēriņu. Taču jautājums ir sakojošs. Vai komisija ir veikusi pētījumus attiecībā uz to, kā šī uzņēmuma pozīcija ietekmē tirgus, e, tirgus situāciju, nodarbinātību un kādi, kāds ir uh, E, ieņēmumu, kā tas ietekmē ieņemus komisāru. Lūdzu, jums ir vārds atbildēji. Es uzskatu, un sekoju Grieķijas situācijas attīstībai ar ļoti lielu uzmanību un ar ļoti lielu cieņu attiecībā uz valdību, kura esošajā situācijā raugās nākotnē, pieņemot eh, pasākumus, kas ir ļoti tālajoši attiecībā uz tēriņiem, izdevumiem, reformām eh, partnerattiecībās ar komisiju un ar starptautiskajām organizācijām. Grieķija dara visu, kas ir tās spēkos, lai varētu atvesaļot budžeta situāciju un no, veicināt eiro stabilizāciju. Pilnīgi dabiski. Ir īpaša situācija, bet ir vispārīgi notiekumi iekšējiem tirgumu un nevar iedomāties eh, atļaut Grieķijai moratoriju, kaut tas būtu tikai uz vienu gadu. Iekšējais tirgus paredz izkļūt no monopola, eh, liberalizāciju, brīvu konkurenci, lai varētu stiprināt patērētāju tiesības. Iekšējā tirgus noteikumi ir daudz senāki nekā mana darbība komisāra kolēģijām Esmu gatavs interpretēt šo memorandu nevis ierobežojošā, bet gan pragmatiskā veidā. Ņemot vērā tirgus attīstību, ņemot vērā Grieķijas valdības pieņemtos pasākumus, esmu gatavs saglabāt maksimāli plašu rezervi manevrēšanai. Cīņai pret dempingu mēs jau runājām par cenu caurskatāmību Mēs arī runājām par īpašam struktūrām enerģijas jomā šeit nav tikai operatīvas uh, aktivitātes, tāpat arī nav tikai lielie uzņēmumi, ir arī jautājums par to filiālēm. Un visi šie elementi, tiem ir jādod iespēja nodrošināt labāku konkurenci elektrības un gāzes tirgu. Uh, Un tas attiecas ne tikai uz eh, budžeta līdzsvaru, bet arī uz visu enerģijas tirgu. Un tagad Jekalīnā kunga 27. Jaunā, jautājums, un šim komisāram tas būs pēdējais jautājums, un tas attiecas uz naftas ieguvi vidusjūrā. Komisāra kungs lūdzu. dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Šī tēma tiešām ir ārkārtīgi aktuāla. 7. jūlijā plenārsēdē mēs runājam par piecām jomām, kur ir jārīkojas, tad, kad mēs runājam par naftas uh, urbumiem jūrās un citos ūdeņos, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku drošības uh, pakāpi un mums ir jāapstāsta, kādi pasākumi ir jāveic un kādi ir vispiemērotākie. Mēs skatāmies, kādi kontrols mehānismi ir jāievieš, lai mums būtu visaugstākie drošības standārti. Un uh, uz šo brīdi ir uh, jāpanāk daudz ciešāka sadarbības starp dalību valstu, valstu attiecīgajiem regulātoriem, kas ir atbildīgi par inspekciju, par uh, noteikumu ievērošanas garantēšanu. Un mums ir jānodrošina tas, lai dalībvalstīm būtu vienoti noteikumi visā Eiropā un e, ļoti stingra kontrole attiecībā uz visām darbībām, kas saistīts ar naftas urbumiem e, jūrā. Un e, šeit mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi licenšu piešķiršana ir jāatliek, ja nav pietiekami laika sagatavot šos te projektus. Dažas valsts, ieskaitot Itāliju, piemēram, ir nolēmušas, ka viņas ievēro šādu preventīvu pieeju. Komisija cenšas nodrošināt, lai starptautiskā līmenī arī tiktu nodrošināts augsts drošības līmenis. Tātad vispirms tas ir jautājums par Eiropas reģioniem, un pēc tam ir jāstās arī uz Uh, plašāk uz vidusjūras reģionu, jo ir svarīgi, lai šie ūdeņi tiktu aizsargāti, jo pretējā gadījumā mūsu dienvidu piekrastes, uh, jebkur šāda avārija varētu pilnībā izpostīt. Un te ir jāsadarbojas arī ar Alžīriju un Lībiju, un mēs piedāvājam ļoti aktīvu sadarbību šajā jomā. Vidusjūra ir kaut kas tāds, kas mums ir kopējs Un tieši tādēļ komisija e, piedāvā izstrādāt startautiskus drošības noteikumus. Mēs sadarbojamies ar ASV, varas iestādēm un kongresu. Es domāju, ka Eiropas e, normām ir ļoti skaidri jānosaka arī atbildības pakāpe. Un mums ir vīdas likumdošanas ievērošana jānodrošina visaugstākajā mērā, jo tas attiec uz visu, gan uz nepiesārņošanu, gan eh, biodaudzveidības saglabāšanu. Un tad, kad mēs noslēgsim šī gada posmu un pašlaik piedāvāto likumdošanu, mēs turpināsim strādāt pie jaunas. Uh, Runājot par uh, uzvedības uh, vai atbilstošas rīcības kodeksu vidusjūrē, es gribētu teikt, ka uh, mēs no savas puses darīsim visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošu augstu prevencijas līmeni kā arī nodrošināt to, lai ap katastrofa vai avārija gadījumā varētu uh, ātri rīkoties pie tam uh, ne tikai, ja tas notiek Eiropas ūdeņos, bet, bet arī gadījumos, ka tas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām uz kaimiņu reģionos. Mums ir ļoti kritiski jāizvērtē tas, kādas ir šīs te kapacitātes, veikt glābšanas darbus, kāda kapacitāte ir attiecīgo naftas urbumu operatoriem, cik viņi ir gatavi eh, katastrofu gadījumā cīnīties ar sekām. Un par gāzes un naftas urbumu veikšanu mēs tad izstrādājam speciālu eh, dokumentu attiecībā uz drošības nodrošināšanu. Un mēs eh, nodosim mūsu izstrādāto uh, paziņojumu itra komitē un gaidam uz kopējām diskusijām. Thank you, Jak Paldies, Jakolino kungs, tālāk Rūbiga kungs un Morkunaites kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies par to, ka man ir uzstāšanās laiks. Komisār kungs, paldies arī jums. Kāds sīkums varbūt. Tad, kad mēs runājam par garantijām, ko piedāvā komisija, mēs eh, tās vienmēr uzņemamies, uzklausam ar prieku, bet vai jums nešķiet, ka uh, ir iespējams varbūt stingrāk rīkosies attiecībā uz Lībijas varas iestādēm, lai šis moratorijas kļūst par realitāti, nevis par vārdiem? Un, eh, ja mēs runājam par rīcības plānu vidusjūrē, vai mēs šeit nevaram panākt labāku koordinācijas līmeni? Paldies, Rubikungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja komisārkungs. Kādi starptautiskie instrumenti ir mūsu rīcībā, lai mēs globālā līmenī varētu nodrošināt to, ka mm, visiem tiek nodrošināts vienlīdzīgas tiesības no vienas puses, bet no otras puses tiek ņemts vērā risks un izmaksas. Ir skaidrs, ka e, šobrīd mēs jau vairs e, nevaram izveidot e, šādas te struktūras, lai pietiekoši ātri varētu rīkoties, bet mums noteikti ir jābūt vismaz certifikācijas procedūrām, kas mm, nodrošina to, ka drošības līmenis tiek ievērots. Priekšsēdētājs atvainojās Morkūnaitas kundzei par to, ka viņas jautājumu droši vien nebūs laika izskatīt, taču viņai ir vārds uzdot papildu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man nepietiks laika uzdot manu jautājumu, taču šī tēma, ko mēs apspriežam, arī man ir ļoti svarīga. Es eh, apsveicu komisijas iniciatīvu un centienus stiprināt eh, juridisko eh, sistēmu attiecībā uz vidas jautājumiem. Uh, un e, naftas urbumu veikšanu e, jūrā. Mans jautājums ir līdzīgs. Es gribētu jautāt par Baltijas jūru un tās e, un attiecībām ar trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Es zinu, ka Eiropas Savienība var tik galā ar savām interesēm, bet vai jums ir kāds priekšstats par to, kā mēs ar trešajām valstīm šajās uh, riskantajās jomās varam <clears throat> sadarboties. Komisāri, jums vārds atbildē. Es geht zunächst darum, dass wir. Jā, paldies. Vispirms es gribētu atzīmēt, ka Eh, ka pirmkārt jau dalību valstu līmenī mums ir jānodrošina tas, ka visa augstākā līmeņa starptautiskie standarti tiek ievērot. Apvienotajā karalistē, piemēram, ir šādi standarti un tie tiek piemēroti. Un mēs ļoti labi sadarbojamies, piemēram, ar Norvēģiju. Für Notfallpläne Eh, mums ir izstrādāti ar kaimiņu valstīm dažādi uh, plāni ārkārtas situācijām, tiek apmācīts personāls un šādas uh, apmācības notiek arī starptautiskajā līmenī. Uh, runājot par kontaktu veicināšanu enerģētikas jomā, jā, protams, jāturpin strādāt attiec jāstrādā ar Lībiju, bet eh, tā ir vidus jūra, bet Baltijas jūrā, protams, ir jāizvērš sadarbība ar Krieviju. Un jebkurā gadījumā mums ir jāsadarbojas ar British Petroleum, ar Shell, tātad lielākajiem spēlētājiem šajā nozarē Eiropā. Un jāpārliecinās, ka e, tie augstie standarti, kas tiek ievēroti, piemēram, okeāna piekrastēs, veicot urbumus, tieši tādi paši ir jāpiemēro arī urbumiem jūrā. Un jāprasa arī, lai Lībija tieši tādiem pašiem sekot. Tāda dempinga pieeja šeit neder, un to nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Un no šī viedokļa mums jādara viss, lai nodrošinātu, ka tie standarti, kas tiek piemērot un prasīti Eiropā, tiktu attiecināt un pieprasīt arī no operatoriem ārpus Eiropas Savienības. Paldies, komisāra kungs, par jūsu atbildēm uz jautājumiem. Es at, ja atvainojos eh, tātad uz tiem, kas uzdeva jautājumus līdz 32. Eh, jautājumam. Tie tiks atbildēti rakstiski. Un tagad uh, Goigānas Kvīnas kundzei uzdodamie jautājumi, un sāksim ar jautājumu numur 33, ko uzdod Cukalas kungs. Un komisārē jāieņem savu vietu, un tad viņa var atbildēt uz šo jautājumu. Un es domāju, ka mēs līdz 35. jautājumam vismaz droši vien tiksim, un tad skatīsimies, kā mums ies tālāk. Please, Commissioner. Thank you, President. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Šī gada aprīlī komisija pieņēma uh, paziņojumu par, uh, vienkārš, par procedūru vienkāršošanu, kas attiecas uz uh, zinātniskās pētniecības programmām. Un līdz ar to uh, juridiskais pamats tika pārskatīts. Uh, un arī e, risks, riska uzņemšanās un izvairīšanās no riska e, šī um, sadaļa tika pārskatīta. Notika diskusijas ar pārējām institūcijām un uh, ieinteresētajām pusēm. Uh, un mēs pieņēmām jaunu pieeju, kas vairs neprasīja detalizētu e, izmaksu izklāstu, bet pieņemt vienotās summas maksājumu principu, kas e, ļautu panākt vienkāršāk tehnisko progresu. Taču saruna procedūra tas neapšābām pagarina, un tas e, nav labi, un dažādas iemesēdās puses to raugās dažādi tādēļ. Komisija liek priekšā vispirms izpētīt sīki visu detaļās un tad nākt uh, klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Uh, eh, 340 eh, dienās ir realizējama septītā ietver programma. Tas ir apmēram mēnesi īsāk nekā iepriekšējā programma. Bet ir jāsaka, ka progre, eh, projekti, eh, kas eh, ir līdzīgi pēc sarežģītības, reizēm saņem dažādu mm, finansējumu, dažādu realizācijas laiku. Ir nepieciešams harmonizēt finansēšanas sistēmas zinātnes jomā. Tas, tas ir ilgtermiņa plāns. Sastāv un septītā ietver programma virzās šajā virzienā. Uh, Tālāk interesēto pušu platformas izveidošana. Tā tika izveidot pavisam nesen. Projekti, kur ir liela ieguma, bet arī liels risks, īpaši IT jomā šādi projekti tiek realizēti. Un iepriekš analīze izrāda, ka atlases e, process, ko veic pētniecības padome, ir īpaši izaicinoši tieši šāda veida e, projektiem. Un jāsaka, ka ir jānovērš e, šī te tendence, kad notiek smadzeņu aizplūšana un mariski rī, e, rīcības plāns ir ļāvis e, noteikt pievilcīgu atalgojumu daudziem zinātniekiem Eiropā un pasargāt no aizplūšanas un apmēram 50 tūkstoši uh, zinātnieku apvaino šī Marijas Krī programma. Un Šie zinātnieki darbojas gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Dažādi grāni, granti ir izdalīti no e, šīm e, programmām, un e, īpaši šī te programma zvērsta uz cīņu pret smadzeņu noplūdu. Uh, Tā, Cukalis kungs uzdod jautājumu, tālāk Rubik kungs, un pēc tam tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisārē par atbildi. Jautājums, ko es iesniedzu, patiešām ir vērsts uz to, ka ir jāpievērš uzmanība tam, ka Eiropa par spīti tam, ka mums ir ļoti augsta līmeņa zināt, tehniskie sasniegumi, mēs tomēr ievērojam atpaliekam uh, no uh, pārējās pasaules un no Lisabonas programmā izvirzītajiem mērķiem. Ir redzams, ka Āzijas valstis un ASV daudz vairāk veltīja uzmanību un finansējumu uh, dažādiem pētījumiem uh, svarīgās jomās, nekāds notiek Eiropā. Es domāju, ka mums tomēr ir jāpievērš vairāk uzmanību un vairāk jāfinansē zinātniskie pētījumi. Paldies, Rubikungs tālāk. Jā, komisārs kundze, septītā ietvar programma ir kaut kas tāds, par ko mēs ļoti daudz esam runājuši. Uh, Bet eh, runājot par budžetu, šai programmai ir paredzēta virkne eh, finansējuma samazināšana daudzos, eh, daudzās kategorijās. Vai jūs varbūt, varbūt varētu runāt par jaunas programmas veidošanu vai jaunu finansējumu piesaistīšanu? Motikau kundze visbeidzot, paldies! Mans jautājums attiecas uz noteiktu <clears throat> procentuāls eh, attiecības, eh, tad finansējuma eh, piešķiršana noteiktā procentuālā attiecībā dodot priekšroku maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo viņiem ir ļoti grūti to saņemt tādēļ, ka viņi nevar konkurēt ar uh, lieliem uzņēmumiem un ļoti bieži viņi nespēja nodrošināt līdzfinansējumu. Un tādēļ es domāju, vai jūs mēģināt veidot vienāt, vienots noteikumus. Uh, pētniecības eh, finansēšanai, lai universitātēm vieglāk būtu piekļūt līdzekļiem. Paldies visiem deputātiem, kas uzdeva jautājumus, un es centīšos atbildēt um, pēc kārtas. Tad, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt šo politisko eh, viedokli, ka mums ir nepieciešama kopīgu vienošanās par Eiropas pētniecības eh, programmu funkcionēšanu, tāpēc mēs sadarbojamies ar ITRE komiteju un budžeta kontrolas komiteju parlamentā un, protams, arī ar eh, revīzijas palātu, lai eh, mēs izveidotu kopīgu politiku šajos jautājumos. Noteikumi, kas ir skaidri definēti, tiem ir jābūt arī konsekventiem. Manuprāt, eh, tie, kas piesakās uz mūsu pētniecības eh, programmām, vai tās ir trešā līmeņa izglītības iestādes, privātā sektora uzņēmumu, viņi noteikti ir informēti par to, kā darbosies mūsu instrumenti, ko tas viņiem nozīmē praktiski. Tāpēc es pilnībā akceptēju jūs sacīto, un tāpēc mums komisijā ir spēkā vienkāršošanas komunikācijas stratēģija, jo mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešams vēl vairāk vienkāršot tās politikas, kas mums ir šajā jomā jo vienkāršot šīs programmas ir mums viena no būtiskākajām prioritātēm, gan man personīgi, gan komisijai kopumā. Mums ir nepieciešams pilnīgi skaidri partnerībā ar parlamentu strādāt, lai mēs vēl vairāk varētu vienkāršot šīs lietas par itre. Ehm, tā ir ar problēmām caurvīta lieta, vēl iepriekšējā komisijas sastāvam. Uh, un tam ir eh, nepieciešama tāda visaptveroša pieeja. Komisija nāk uz klajā ar priekšlikumu, tas tiek vēl apspriests. Es apzinos, kāds ir parlamenta viedoklis attiecībā uz to, kāda ir ITRE programmas finansēšanas avota Un gal galā tas ir kaut kas absolūti inovatīvs, kas var sniegt milzīgas iegūmas ne tikai Eiropai, bet arī visai pasaulē, ja šis projekts būs uh, sekmīgs. Un tas iesaista ne tikai Eiropas Savienību, bet tiešām ir tāds projekts, kurā mums ir citi startautiskie partneri. Tādēļ mēs ļoti e, rūpīgi strādājam, sadarbojoties ar mūsu starptautiskajiem partneriem, lai šis projekts virzītos uz priekšu, un esmu pārliecināti, ka mums e, tas būs iespējams ar jūsu atbalstu un sadarbību. Paldies! Paldies komisārs kundzei, kā jau es sacīju no sākuma, man ir nepieciešams e, visdrīzāk noteikti, ka 8.15. jāsākās jautājums Hāna kungam, bet eh, man jāsaka un jāatvainojās Kelī kungam, ka jūsu jautājumu man acīm redzot nepietiks laiks 37, 38, 39 un 40 un 41 jautājumam. Nākamais ir Papanikolau kunga jautājums, numur 34. Komisārs kundze, jums vārds. Priekšsēdētāji, eh, Eiropas stratēģija 2020. gadam paredzēta, lai nodrošinātu pārdomātu izaugsmi, un komisija ir apņēmusies to arī īstenot. Skaidrs, ka pārdomāta izaugsme nozīmē uz zināšanām balstīt ekonomikas attīstību, kas nozīmē, ka mums ir jāstiprina visi posmi inovāciju izstrādes ķēdē. Un eh, tas lielā mērā ir atkarīgs no ideju kvalitātes, no procesiem, no pakalpojumiem, eh, lai cilvēki visā pasaulē vēlētos šos inovatīvos produktus iegādāties. Viens no priekšnosacījumiem ir stiprināt mūsu zināšanu bāzi un veicināt eh, ekscelenci. Un tieši to, tas ir tas, ko veids Eiropas pētniecības padomi. Uh, tā īsā laikā ir iegūsi pasaules mēroga atzinību kā pasaules eh, vad, viena no vadošām pētniecības iestādēm. Un eh, seši vēraņemam eksperti ir eh, to arī atzinuši. Un 2008. gadā jau tika uz, uzrādīti vēraņemam rezultāti. Piemēram, im, Karaliskajā pētniecības koledžā Londonā laboratorijā izstrādāt materiālu Uh, stādīja priekšā, kas ir, kurus iespējams implantēt un saudzēt ar kauliem, un kurus var izmantot uh, kaulu slimību ārstēšanai. Tātad uh, bija arī Frankfurts pētniecības grupa, kas publicēja rezultāts par to, kā ir iespējams uzlabot asins riti, bloķējot atsevišķus ģenētiskā koda fragments. Un projekti, kas ir izveidoti, lai atbildētu uz fundamentāliem pētniecības jautājumiem, rada absolūti jaunas idejas, virza uz priekšu inovāciju un ir nepieciešama, lai risinātu pašreizējās izaicinājumus. Un visbeidzot, pētniecības padoma ir arī kalpojusi kā uh, salīdzinošs uh, analīzes objekts, lai mēs varētu salīdzināt uh, dalību valstu pētniecības attīstību, piemēram, Francijā, Polijā, Portugālē, Zviedrijā, tādējādi nosakot uh, arī pasaules klases ekscelences mērogus. Padome nu ir nu, nodrošinājusi arī savu vadošo lomu pasaulē. Papa Nikolau kungs, jums ir papildinošs jautājums, lūdzu. Paldies eh, komisārs kundzei par eh, atbildi uz mani jautājumu. Protams, ka pētniecība ir cieši saistīta, saistīta ar inovāciju, un tā savukārt ir saistīta ar attīstību. Un eh, es vēlos atsaukties uz jūsu sacīto par Londonu, par Zviedriju, par vēl vairākiem piemēriem. Un Portugāla bija tik arī pieminēta. Es vēlos uzzināt, vai jums ir vēl vairāk datu par eh, Dienvidu Eiropu, par labām idejām šajā reģionā, kur tiek izmantots eh, kopienas finansējums eh, pētniecības jomā. Ņemot vērā, ka šobrīd šīs valstis uzrāda samērā zemus attīstības rādītājus, es runāju par Spāniju, Grieķiju un citām valstīm šajā reģionā. Komisārs Konze, lūdzu. Man, diemžēl, nav šobrīd konkrēta uh, informācija, ko godātais deputāts uh, prasīja par uh, Dienvidu Eiropu, bet man jāsaka, ka Eiropas pētniecības padome izskata pieteikums tikai un vienīgi uz ekscelences principiem. Šeit nav svarīgi, no kuras valsts ir pieteikums, kas tas ir par pētniecības centru tas nav svarīgi izvērtējumā un lēmumu pieņemšanā par grāntu piešķiršanu. Tas tiek skatīts tikai un vienīgi no ekscelences viedokļa. Un ties, manuprāt, ir tieši iemesls, kādēļ eh, pētniecības padomi ir iegūst starptautiski tik atzītu reputāciju, jo ir skaidrs, ka viņu eh, lēmumi ir pilnībā balstīti uz ekscelences principiem. Un, mums, manuprāt, tas mums arī jātīst tālāk. Ir. Ir svarīgi, ka Eiropas pētniecības padome turpina sadarboties ar uzņēmēm Eiropā. Un man jāsaka, ka e, pētniecības padome nākošā gadā e, nāks klajā ar finansējumu pie piešķiršanas programmu inovācijas procesa sākuma posmā, kurā potenciāls komerc e, projektam ir nepieciešama verifikācija, prototipu testēšanai vai uh, piemēram, izveidojot eh, un eh, aizsargājot eh, intelektuālā īpašuma tiesības. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi aicināt eh, Eiropas pētniecības padomu kalpot kā katalizatoram šādu ideju īstenošanai. Un tāpat ir arī interesanti redzēt, ka šobrīd vairākas dalību valstis, tā skaitā Dienvidē Eiropā, skatās uz Eiropas pētniecības padomi kā uz piemēru, ka varbūt arī viņiem viņu valstīs ir nepieciešama šāda padoma. Paldies! Tālāk 35. jautājums. Eh, Galagher kungs par mazo video uzņēmumu piedalīšanos Eiropas Savienības pētniecības programmās. Un dosim komisārai iespēju atbildēt. Komisija ir apņēmusies uh, palielināt mazo video uzņēmumu dalību um, Eiropas Savienības pētniecības programmās, lai tādējādi viņi arī varētu novest līdz tirgumu savu pētniecības produktus. Un uh, tieši komisija ir apņēmusies to arī darīt, cik vien tas iespējams. Uh, padarī, padarot programmas pēc iespējas pieejamākas maziem vidējiem uzņēmumiem un vienkāršojot pēc iespējas arī prasības, tā pašā laikā nodrošinot drošu finanšu pārvaldību. Šajā jomā ir jau veikti vairāki uzlabojumi, tiek samazināts prasības attiecībā pret eh, revīzijas certifikātiem, tāpat arī eh, konsolidēts prasības attiecībā uz ziņojumu sastādīšanu. Un, eh, tad, tas, kas eh, tika iesniegts jau parlamentā un padomē 29. aprīlī, eh, dokuments uzrādīja mm, dažādas uzlabojumus, tā skaitā arī eh, vienu lielāku maksājumu veikšanu, lai sektu mazo video uzņēmumu personāla izmaksas, piemēram. Un ir tādējādi tiek ierosināts grozījums veikt Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmā. Un 20. jūlijā tika publicēti vairāki pasākumi konkrēti maziem vidējiem uzņēmumiem, tā skaitā ir speciāli paredzētais finansējums samazinot 15,7% eh, līdz 15,7%, kas ir mazliet virs eh, plānotajiem 15% līdzfinansējumu. Un eh, Komisija turpinās e, cieši uzraudzīt progresu šiem jaunajiem pasākumiem. Tāpat vēl viens e, pasākums ir Eurostars, kas ir kopīga e, pētniecības programma, kas iesaista 26 dalību valstis un 6 asociētās valstis kas ir instruments, kas paredzēts maziem vidējiem uzņēmumiem, kas izstrādā produkts laišanai tirgu. Un attiecībā uz konkurētspējas inovācijas programma un līdzdalība septītajā ietver programmā. Šis tīkls eh, kopumā eh, un sadarbojoties ar nacionālajiem kontaktpunktiem palīdz maziem vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu piedalīties septītajā ietver programmā, iesaistot jaunus mazos vidējos uzņēmumus, arī partneru meklēšanu nodrošinot un veicot arī konsultācijas uh, Um, mazo vidēju uzņēmumu um, aktuāli jautājumu iekļaušanu darba programmās. Un ar to mēs sagaidām, ka aptuveni 20 tūkstoši mazo vidēju uzņēmumu gūs tieši labumu no 7. vietra programmas līdz tās noslēgumam. Un ir plānota 2011. Um, gadā uh, elektroniska platforma, kas ļaus maziem vidējiem uzņēmumiem piekļūt kopīgai sistēmai. Nu, tad būs iespējams arī saņemt bezmaksas Uh, apmācību un arī fórumu apspriešanas iespējām. Paldies! Galaher kungs un pēc tam Kroli kungs un Kelī kungs, kuri jautājumu mēs diemžēl nepaspēsim izskatīt. Tā kā vispirms Galaher kungs. Paldies, komisārs kundze, par šo visaptarošo atbildi, kuru sniedzāt. Mazie un vidēji uzņēmumi ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls, un atbalsts šim sektoram ir ļoti nepieciešams, lai Eiropas Savienība nākotnē varētu ekonomiskā ziņā atgūties no krīzes. Eiropas 2020 stratēģija ir norādījusi, ka pētniecība un inovācija ir stratēģijas priekšplānā Bet vai nav tā, ka ir nepieciešams arī eh, palielināt ievērojumi mazo video uzņēmumu līdzdalības septītajā ietvar programmā? Es tādēļ vēlos eh, jautāt komisārei, ko vēl komisija var darīt, lai atbalstītu šo sektoru, lai palīdzētu viņiem piesaistīt finansējumu eh, no pētniecības programmām. Krolīkungs, pēc tam Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisārai par sniegto atbildi. Ir dažas lietas, kas uzreiz ir sakām 90% no jauniem produktiem, kas izriet no eh, uz pētniecību orientētajām eh, programmām, nāk no mazajiem vidējiem uzņēmiem. Tomēr eh, lielākās problēmas, ar ko viņi saskarās, ir intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība un kā to varēs saskaņot ar citiem komisāriem viņa atbildības jomās. Un konkrēti par jaunām kvantu fizikas jomām un datu uzglabāšanas jomām, kas paver jaunas iespējas, kā, kā tur izskatās. Paldies, tālāk Elikungs. Vispirms, eh, paldies komisārei, ka viņa šeit ir. Diemžēl nevarēsim apskatīt manu jautājumu. Un e, cerams, ka tāda e, paldies jums par to uzņēmību, ko jūs uz, uzrādat. Un cilvēki var tiešām arī redzēt, ka jūs ar savu darbu varat e, sniegt ieguldījumu kopējā attīc, attīstībā. Pa, paldies, tālāk komisārs Kunz. Vispirms es vēlos informēt Galagara kungu, ka viņš man e, sniedza iespēju e, atbildēt e, uz šo jautājumu savā dzimtajā valodā, savā pirmajā vizītē parlamentam. Uh, Mēs ceram, ka pētniecības pasākumi, kas tika izveidoti 2009. gada jūnijā, lielā mērā uzlabos lēmumu pieņemšanas procesu un tādējādi ļaus arī uzlabot pakalpojumus pašā pētniecības programmā. Tas, protams, ir saistīts ar jaudas problēmām maziem vidējiem uzņēmumiem. Tiem tas ir īpaši aktuāli. Ir pieņemti vairāki īpaši jautājumi, Eh, par sadarbības eh, programmu 2011. gadam. Šie lēmumi eh, ir vērsti uz to, lai aicinātu mazos vidējos uzņēmumus un viņu pētniecības partnerus sadarboties vēl lielākā mērā. Un mēs cieši sekosim, kāds ir progress šajos lēmumos. Un ka ceram, ka tas kusti, turpinās arī attīstīties 12. un 13. gadā. Protams, ka ir spēkā vesela virkne procedūru, uh, kas ir eh, paredzētas vienkāršošanai, un es jau pirms brīža atsaucos uz šiem pasākumiem, ir vairākas lietas, kuras ir iespējams nekavējoties īstenot saskaņā ar eh, pašai spēkā esošo tiesisko ietvaru. Eh, piemēram, izmantojot pētniecības dalībnieku portālu. Protams, ka ir iespējams uzlabot arī uzaicinājums, iesniegt priekšlikumus, Un komisija pati veic eh, pētījumus jau otrajā kārtā attiecībā uz komisijas noteikumiem, lai varētu akceptēt eh, vidējas personāla izmaksas. Un tāpat arī pārskatām eh, grāmatvedības nosacījums. Kolēģis ir Deputāta kungs ir izteicies ļoti pareizi runājot par projektiem, kur lielākā daļa nāk no maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tik tiešām šie uzņēmumi saskarās ar problēmām, un viena eh, no viņa pieminētajām grūtībām ir tieši intelektuālās īpašumtiesības. Es eh, strādāju arī inovāciju grupā, viens no kolēģiem man ir komisārs Banjē, kurš ir atbildīgs par šo jautājumu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies. Es ceru, ka tad, kad eh, inovācijas politikas eh, flagmaņa iniciatīva tiks publicēta oktobrī, to jūs arī tad redzēsiet, mēs centāmies risināt tās problēmas, kas ir gan mazajiem vidējiem uzņēmumiem, gan arī citiem uzņēmumiem, un tā skaitā arī intelektuālā īpašumtiesība jautājums. Uh, Kā jūs jau sacījāt, protams, ka ir daudz iespējas, ka, kuras ir nepieciešams izmantot, un tik tiešām daudzi privātie uzņēmumi, kas uzskata, ka šī ir iespēju joma viņiem censties īstenot un izmantot šīs iespējas, tad mēs vēlamies redzēt to, ka tad, kad šī iniciatīvas politikas flagmaņa eh, projekts tiek eh, publicēts, ka tad tiešām eh, nāk no komisijas puses šādi drosmīgi priešlikumi, protams, pēc tam par tiem ir debates, un ar šādiem drosmīgiem eh, pasākumiem mēs tad risinātu tos šķēršļus un problēmas um, tiešā veidā. Un es tad ceru, ka tie uzņēmumi, kas ir ieinteresēti šādos jautājumos, redzēs, ka komisija ir gatava reaģēt pozitīvi, un mums ir nepieciešams viņa atbalsts. Kelī kungs, pieminēja šos ātros ieguvumus. Manuprāt, ātrie ieguvumi nāks tiešām no šīs inovāciju politikas flagmaņa iniciatīvas, un tie, tā iekļaus arī standartus, nosacījumus, intelektuālo īpašumu jautājumus, patentu jautājumus, riska kapitālu. Tas ir ļoti aktuāls jautājums daudziem eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, Pētniecības centri ir ieinteresēti, universitātes, eh, eh, publiskās un eh, privātās sabiedrības uzņēmumi. Tātad tas viss būs iekļauts šajā paketē. Tad, kad šī politika tiks publicēta, tad jūs redzēsiet, ka mēs risinām visus šos jautājumus. Protams, ka nākšana klējā ar politiku vēl neko neatrisina. Mums ir jāuzrauga tā, mums ir jāatbalsta. Uh, Um, un uh, jāskatās, ka tie, kam šī politika ir domāta, ir gatavi strādāt kopā ar mums. Un tas, protams, ietver arī parlamentu deputātus. Paldies, komisāri Skundze, par jūsu atbildēm. Un šobrīd pārējām pie jautājumiem Hāna kungam. Es atvainojos tiem, kas uzdeva 36. līdz 41. jautājumu, viņi saņēma atbildes rakstiski. Mums, diemžēl, trūkst laiks, mums 8.30 ir jābeidz šī sadaļa. Un pirmo jautājums, kur Hāna kungam jāatbild, ir 42. Eh, jautājums, poselkungu uzdotais jautājums par eh, Donavas stratēģiju un eiro reģioniem. Tikko komisārs gatavs tad. Eh, mēs piec, varam atvēlēt 5 minūtes katram jautājumam, 3 jautājumu. Paldies! Danke, Herr Präsident! Hārnkungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pateicos, ka uzdevāt šo jautājumu. Eh, perspektīvas sadarbības starp Bavāriju un Austriju un Čehijas republiku ir dabiski iespēja reģionam, kurā dzīvo 5 miljoni iedzīvotāju un kuram ir nepieciešama straujāka attīstība. Kultūra un turismas pilnīgi dabiski ir ļoti būtiskas dimensijas šajā Eiropas reģionā, kas eh, varbūt arī ir ļoti nozīmīgi politisku lomu eh, Donavas stratēģijas ietvaros. Un dažādu konsultāciju ietvaros gatavojot šo stratēģiju, mēs skatījām dažādas jomas, turismu jomi tīpaši, kas eh, ļoti lielā mērā Eh, piesaistīja ārkārtīgi daudz uzmanības. Jautājums par kultūras sadarbību deva mums iespēju uzklausīt interesants ieteikums, un es domāju tīpaši šeit par starpkultūru dialogu. Par palīdzības pasākumiem šiem reģioniem runājot, Čehijas republika, Austrija, Eh, Bavārija jau ir ar dažādām atšķirīgām sadarbības programmām savā starpā, kas vispārīgā veidā ir ar budžetu 430 miljonu eiro šobrīd. Es domāju, ka tas ir interesants, eh, ievērojams apjoms, un eh, arī šis reģions var būt vislielāko labumu no tām doma par sadarbības struktūras izveidošana, kas būtu pārobežu, manuprāt, ir apsveicama un dotu iespēju padziļināt sadarbību. Posēlt kungs papildu jautājums. Paldies, komisāri, par šo lielisko atbildi. Un Pilzeni kļūs ehm, nešaubīgi par Eiropas kultūras galvaspilsētās, ir lieliskas ziņas, bet vai jūs domājat, ka eiro reģioni e, darbojas ehm, adekvātā līmenī? Pilnīgi noteikti deputātu kungs esmu simtprocentīgi pārliecināts par to, it īpaši runājot par kultūras sadarbību. Pārobežu sadarbības starp reģioniem ir ehm, nepieciešama Un kultūras joma jau pat par sevi ir tā, kur reģioni var labāk sadarboties pāri administratīvajām robežām, un mums ir tikai jāpaušās gandarījums par šādu veidu attīstību. Ja tā kļūst par vienu galven, eh, no galvenajām uh, eiro reģiona Donava Moldāvijas sadarbības uh, jomām ar vēl jau vairāk šo kultūras galvaspilsētu, tad es domāju, ka tas būs ļoti veicinošs elements. Paldies, Posēt kungs, un tālāk eh, Krolie, Brian Krolie, jautājums numur 43. Priekšsēdētāji, deputāta kungs. Man ir tas prieks jums paziņot, ka pirms dažām dienām komisija pieņēma atzinumu, kas bija pozitīvs, un prezentēja to, kurā ir piedāvāts sniegt finanšu palīdzību aptuveni vairāk nekā 13 miljārdu eiro. Lūk, to mēs piedāvājam savā atzinumā, jo, kā jūs zināt, ir nepieciešams uh, gūt budžeta lēmējas iestādes, tātad parlamentu un padomas piekrišanu. Un es gribēju īsi jums atgādināt to, ka e, pirmie zaudējumi tika deklarēti 19. novembrī 2009. gadā. Un šie paziņojumi tika iesniegti un tālāk nodoti desmit nedēļu laikā, kas sekoja pēc katastrofas 2007. janvārī 2010. gadā. Un eh, šo paziņojumu sakarā nāca eh, uzdot vairākus jautājumus, uz kuriem īrijas ministrs atbildēja 15. jūnijā, ņemot vērā konstatēto zaudējumu un postījumu apjomu E, nebija sasniegts nepieciešamais e, slieksnis, lai varētu to izziņot kā dabas katastrofu. Ir e, jānoskaidro, vai tā ir reģionāla vai nacionāla mēroga katastrofa. Izvērtējumi ir notikuši, un, kā jau es sacīju, ir saņemts pozitīvs rezultāts Un mūsu priekšlikums par 13 miljārdiem eiro tika iesniegts 14. septembrī. Šī summa dos iespēju Eh, atlīdzināt katastrofas radītās izmaksas. Taču, kā jau es jums sacīju, mēs gaidām Eiropas parlamentu un padomas zaļo gaismu, lai varētu šo summu 13 eh, miljonu eiro atbloķēt. Paldies, eh, Kraulīkungs, un pēc tam Kēlīkungs papildu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties komisāram par sniegto atbildi. Es domāju, ka viena no vislielākajām grūtībām, ar kurām mēs saskārāmies, ir nepārtrauktie bojājumu zaudējumi, jo, kā jūs zināt, drīz pēc novembra notika vēl plūdi. Un manā eh, dzimtajā eh, eh, pilsētiņā ar 5 pieciem tūkstošiem iedzīvotāju ļoti daudz uzņēmumu tika pam, eh, pamesti un eh, plūdu radītie zaudējumi vēl pieaug. Varbūt mums vajadzētu jās, jāskata arī uz citiem finansējuma plāniem. Paldies. Nākošais jautājums, papildu jautājums to uzdot Kelī kungs. Paldies. Komisāri par sniegto atbildi un par finansējumu, kas ir. Uh, E, piešķirts neraugoties uz to, ka nesam sasnieguši nacionālās katastrofas slieksni, bet vai jūs esat gatavi mainīt kritērijas nacionālajiem slieksnim, jo šā, šādi paši sliekšņi un kritēriji visām valstīm, lielākām un mazākām, varētu būt visai nepiemēroti. Gā, Gālaher kungs, priekšsēdētāji, es gribēju pateikties. Uh, komisāram priekštečiem, kuri strādāja ciešā sadarbībā ar Bruseles amatper, ar īrijas amatpersonām. Un gribu eh, sniegt, eh, uzteikt, sniegt to palīdzību, kas varbūt nav milzīgi 13 miljoni, bet es gribētu ieteikt jums un kolēģiem mainīt šos katastrofas slieksni, jo uh, īrijā tas ir aptuveni viens miljārds eh, komisāri, jums tiek dots vārds. Paldies. Eh, paldies eh, par atbalstu vārdiem, kurus es darīšu zināmus saviem līdzstrādniekiem. Paldies par Eh, labvēlējumi visiem tiem, kuri strādāja, bet solidaritātes fonda noteikumi paredz to, ka sliekšņa vērtības ir 0,6% no eh, NKP. Īrijai šobrīd tas ir 935 miljoni eiro. Ar uh, Zaudējums teikšana 3,5 miljārdi, kas ir paredzēti lielajām dalībvalstīm, kurām ir pilnīgi atšķirīga mēroga. Un jau 2005. gadā komisija koriģēja solidaritātes fondu, un šīs korekcijas bija abos virzienos. Pirmkārt, bija runa par to, ka tiks uniformizētas sliekšņu vērtības tādā veidā, ka nacionālais slieksnis tiek eh, pazemināts, tajā pašā laikā uniformizējot abas eh, kategorijas, nacionālā un reģionālā, tātad nacionālā un eh, reģionāla vairogs dabas katastrofa, un es eh, negribu slēpt to, ka vidēji mums ir divas reizes vairāk pieprasījumu, lai atlīdzinātu izmaksas, nekā mēs esam spējīgi to, no, to nodrošināt no tīri finansiāla aspekta un izvērtējumi nedod iespēju Eiropas Savienībai sniegt eh, papildus atbalstu, refinansējot izmaksas. Mums ir nepieciešams procedūras vienkāršots. Jūs nosaucāt eh, īrijas piemēru tik tiešām Eh, procedūra aizņēma 8, 9, 10 mēnešus, un pilnīgi noteikti ir šie termiņi jāsaīsina. Vidēji maksājums tiek saņemts eh, tikai gadu pēc katastrofas iestāšanās, un ir pilnīgi nepieciešams tas, lai šis solidaritātes fonds varētu tikt mobilizēts eh, ārpus budžeta veidā, un kritēriji, kas dod iespēju noteikt E, katastrofas situācija mums dod iespēju aptvert tikai šeit e, dabas katastrofas, lai gan solidaritātes fonda doma ir līdzēt arī tehnoloģisku katastrofu gadu, gadījumos. E, dažādie priekšteikumi tika noraidīti no padomas puses 2005. gadā. Diemžēl kopš tā laika Eiropas Savienībā ir notikušas vairākas katastrofas un Es varu atgriezties pie šī jautājuma. Mani dienesti gatavo e, attiecīgs priekšlikums pārskatot pēdējo gadu gaitā gūto pieredzi, un es ceru, ka e, vairākām dalībvalstīm, kuras ir saņēmušas e, atbalstu no Solidaritātes fonda pēdējo mēnešu gaitā, būs iespējams šīm dalībvalstīm izteikties par labu uh, noteikumu korekcijai padomēji. Tīpaši tāpēc, lai mēs varētu reaģēt drīzāk un lai solidaritātes, solidaritātes fonds tiktu mobilizēts ātrākā tempā. Mēs pārējam pie uh, uh, nākamā jautājuma, kurš ir eh, kas ir Ričarda Hovita jautājums. Paldies, jā. Es mēģināšu pasteikties. Jaunā Britu valdība ir izvēlējusies ekonomisku modeli, kas balstās galvenokārt uz vietējām grupām. Jaunās struktūras nav skaidrs savukārt, un attiecīgi es nevaru sniegt jums galīgu atbildi. Būs jāredz tas, kā šī jaunā struktūra attīstās, kā darbojas pārvaldības autoritāte un pilnīgi noteikti būs kāda korekcijas un adaptēšanās fāze, un arī tas izpaudīsies dažādās programmās. Es ceru, ka šī adaptācija neizraisīs pārāk lielu kavēšanos projektu īstenošanā. Hovit kungs, paldies priekšsēdētāji! Es eh, saprotu, ka jūs pilnīgi, un es arī pilnīgi objektīvi atbalstu šo demokrātisko procesu, mēģināšu respektēt. Lai komisāri, es eh, uzdevu jautājumu, kādas konsultācijas jau ir notikušas starp komisiju un apvienotās karas valdību, vai kādas eh, vai kādas konsultācijas ir notikušas, un ja ir, tad kādas. Un vai jūs pieņemtu Eh, to, ka ir ka struktūra fondu eh, ka līdzfinansēšanas kārtība ir jāmaina. Paldies. Ļoti vienkārši. Līdz šim kontaktu nav bijis. Jūs runājāt par īsu finansējumu, un es domāju, ka Eh, ka turpinās tik, eh, ka tiek turpināti piemērot šie noteikumi. Paldies! Teicos, ka ievērojāt laiku un sēdi mēs turpināsim tagad pulkstens deviņos. Paldies visiem!